pantu. Šo likumdošanas aktu nosaukumu tiks publicēts sēdes protokolā. Esmu saņēmis no Tautas partijas grupas pieteikumus iecelšanai komisijās, komitejās un delegācijās. Tas tiks publicēts mūsu šīs dienas sēdes protokolā. Ja līdz protokola pieņemšanai iebildumi nebūs, tādā gadījumā šīs iecelsēšanas tiks apstiprinātas. Un tagad mēs eh, pārējām pie